intelektuālā īpašuma tiesības trešajās valstīs. Došu vārdu referentei uz četrām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Visa veida viltošana nāk par sliktu patērētājiem, pētniecībai un arī ražošanai. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga stratēģija, lai aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības. Šeit būtu arī jāņem vērā ietekme uz um, sensitīviem ražojumiem, piemēram, uz uh, medikamentiem, un nevajadzētu ierobežot arī individu tiesības. Mēs uh, balstāmies uz uh, pašinstīvas ziņojumu par šo stratēģiju, kur ir runa par intelektuālā īpašuma tiesību stiprināšanu, un 14. aprīlī Startautiskajā tirzniecības komitejā šis ziņojums tika pieņemts. Šis ziņojums reaģē uz komisijas 2014. gada jūlija paziņojumu, kur tika runāts par jauniem pasākumiem šajā jomā pēc akta nepieņemšanas. Intelektuālā īpašuma tiesības pēdējo desmitgadu laikā ir ļoti attīstījušās. Tas ir noticis tāpēc, ka eh, tehnoloģiskais novatoriskums ir uh, virzies uz priekšu ļoti ātri, arī jaunatīstītajās valstīs, un tieši tāpēc šī stratēģija varētu būt ļoti efektīva. Vispirms būtu jāņem vērā tehnoloģiskie jauninājumi, un vajadzētu nākt klajā ar konsekventiem soļiem. 39% eh, no visas ekonomiskās aktivitātes Eiropā un 56 eh, miljoni darba vietu visā Eiropā uh, uh, rodas tādās darba vietās, kas izmanto un investē intelektuālā īpašuma tiesībās. Šodien mēs parlamentā šajā ziņojumā apsveicam komisijas izvēlēto nostāju, jo īpaši tāpēc, ka šeit tiek līdzsvarotas dažādas intereses. No vienas puses tiek runāts par intelektuālā īpašuma turētājiem, un no otras puses par patērētājiem. Uh, Vispārīgi runājot, nav tādu nosacījumu, kas varētu darboties pareizi, ja mēs neņemsim vērā visas iesaistītās puses. Šajā kontekstā ir ļoti būtiski, lai uh, visi pilsoņi pat uh, visniecīgākajās ikdienas darbībās apzinātos uh, to, ka fizisku preču viltošana un digitālu ražojumu pirātisms nav akceptējami. Uh, Šeit ir runa arī par ikdienā lietojamām precēm, proti medikamenti, kosmētikas produkti, pārtikas produkti, un ja tie tiks viltoti, tie varēs um, slikti ietekmēt patērētāju veselību. Tieši tāpēc mēs šajā ziņojumā aicinām nodrošināt informācijas caurdzamību un koordinētu rīcību. Runājot detalizētāk, vairākos šī ziņojuma punktos mēs runājam par fiziskiem viltojumiem, kur ir runa par preču zīmēm un patentiem, un arī par autortiesību pārkāpumiem. Vajadzētu nodrošināt arī konstruktīvu dialogu, iesaistot eh, visas interesētās puses. Tāpat arī ir jāstiprina Eiropas observatorija, eh, kas nodarbojas ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu izmeklēšanu un vajadzētu arī nodrošināt, lai intelektuālā īpašuma tiesības tiktu nodrošinātas medikamentiem visās valstīs, kur tie tiek tirgoti. Tāpat arī ir jādomā par geogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas ir tikpat svarīgas kā intelektuālā īpašuma tiesības, jo ar šīm norādēm var nodrošināt eh, ražojumu izsekojamību, kas nāk par labu gan patērētājiem, gan ražotājiem. Uh, Tāpat arī ir jānodrošina palīdzības sniegšana par intelektuālā īpašuma tiesībām attīstības valstīs. Mēs uzskatām, ka šis paziņojums ir izcils pirmais solis, bet tas būtu jāturpina. Tāpat arī ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienībā būtu eh, stabils pamats šāda veida noteikumiem, kas radītu vajadzīgo aizsardzības līmeni un ļautu vest sarunas visos iespējamos līmeņos. Lielas paldies! Tagad sekos brīvā mikrofona procedūra. Frunzulikas kungs vispirms. Paldies! Priekšādātāja kungs, ņemot vērā ievērojamās izmaiņas, kas ir notikušas intelektuālā īpašuma tiesību jomā pēdējo desmitgadu laikā, es uzskatu, ka intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība un īstenošana ir ļoti svarīgs eh, jautājums, ko vajadzētu risināt, lai mēs varētu vērsties pret risku, ko šāda veida pārkāpumi rada Eiropas Savienības radošajām industrijām, izaugsmē un darba vietām. Uzskatu, ka attieksme, e, kāda tika izvēlēta aktā, e, tika pareizi pārvarēta, un es atbalstu komisijas priekšumu pārskatīt e, stratēģiju par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu trešajās valstīs. Eh, tam piekrīt arī daudz citas iesaistītās puses. Intelektuāla īpašuma tiesību īstenošanā ir jāņem vērā um, šo tiesību noteikumu uh, maini, mainība un uh, grozījumi. Es gribētu norādīt arī uz ģeneriskajiem medikamentiem. Šeit ir jāpanāk pareizais līdzsvars starp šādu ģenerisku medikamentu ražošanu un farmaceitisko pētniecību. Konkurētspēja Eiropā ir jābalsta ne tikai uz samazinātām algām, bet gan uz novatoriskumu, saka Marijas kungs. Protams, intelektuālā īpašuma tiesības aizsargā apmēram 39% no ekonomiskās aktivitātes Eiropas Savienībā. 4,8 triljonu eiro katru gadu tiek nodrošināti, un eh, tāpat arī tiek nodarbināta 56 miljoni cilvēku. Mums ir vajadzīgs ietvers intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Tāds ir vajadzīgs ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī trešajās valstīs. Vienlaicīgi mums ir jāaizsargā intelektuālā īpašuma tiesību turētāji, ir jāizvairās no monopolu veidošanās, jo šādi monopoli pieļauj spekulācijas. Mēs redzam, ka medikamentu tirgu ir radušās problēmas, un tās ir nākušas par sliktu, jo īpaši trešajām valstīm. Vajadzētu nodrošināt, lai medikamenti būtu pieejami patērētājiem ne tikai mūsu valstīs, bet arī trešajās valstīs. Paldies, priekšādātāji! Saka Jakovič, Jakovčiča kungs. Nav nekādu šaubu, ka globalizācija mūsu planētai ir darījusi daudz laba. Taču nevajadzētu arī tātad vērsties pret globālo tirdzniecību un PTO, bet mums ir jāsaprot arī tas, ka globalizācija ir radījusi ļoti daudz problēmu, un tā skaitā eh, ir pieaudzis viltoto produktu skaits. Šādi viltotie produkti, jo īpaši var tikt izplatīti ar e-komercijas palīdzību. Ja runa par trešajām valstīm, mums vajadzētu palīdzēt tām, kas vēlas aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Šādā veidā mēs aizsargāsim arī sevi. Viltots preces nav tikai skaistas rokas somas vai luksus preces. Te ir runa arī par mūsu veselību, proti par medikamentiem. Arnett kungs, mēs Eh, esam dzirdējuši tik daudz par šo jautājumu, taču parlamentam ir atvēlētas tikai piecas minūtes, lai par to diskutētu. Nu, ja jūs eh, atrodaties mājās, tad pat uzvārot olu, jūs varat eh, šīs debatas nokavēt. Paskatīsimies, par ko šeit īsti ir runa. Ir jādomā par maziem uzņēmumiem. Lielākā problēma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām ir tāda, ka lieli uzņēmumi var iesniegt miljoniem patentu par visiem iespējamiem uh, priekšmetiem, bet uh, mazie uzņēmumi pēc tam nespēja neko vairs saražot, jo īpaši digitālajā laikmetā es uzskatu, mums nevajadzētu par to aizmirst. Paldies! Mulțumim, domnul Caputo. Paldies, Caputo kungs. Grazie, Presidente. I diritti di proprietà intellettuale. Paldies, priekšēdētāji. Intelektuālā īpašuma tiesības ir saistītas ar universālajām cilvēktiesībām, un tās vajadzētu uzskatīt par veselu un neatņemamu daļu no Eiropas civilizācijas. Radošs darbs ir ļoti nozīmīgs, un radošs darba tiesības ir jāaizsargā. Tā ir ļoti svarīga ideja, kas ir attīstījusies Eiropā. Šeit vajadzētu nodrošināt saikni starp radošumu un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Cilvēka radošais gars ir jāatbalsta un ir jānodrošina oriģinālu ražojumu attīstība. Bet te nav runa tikai par uh, zīmi Made in Europe. Mums ir jāaizsargā arī uh, cita veida ražojumi. Džambārska kungs. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze, godāmie kolēģi. Intelektuālais īpašums, jo īpaši ir nozīmīgs mūsdienās. Te ir runa ne tikai par novatoriskumu, bet arī par tehnoloģisko progresu. Uh, un arī par uh, digitālajām zināšanām. Pastāv šķēršļi šo noteikumu īstenošanā. Dalība valstis saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, jo īpaši te ir runa par valstīm, kas uh, kļūst par nelegālās tirzniecības upuriem, tāpēc, ka šajās valstīs trūkst vajadzīgo mehānismu. Mums ir jāpatur prātā, ka stabils tiesiskais ietvers ir ļoti nozīmīgs, lai intelektuālā īpašuma tiesības varētu darboties. Tām ir jānodrošina vajadzīgie mehānismi visās valstīs. Mūsu valstis cieš visvairāk. Mums ir jāvēršas pret viltotu produktu ievošanu, ir jācīnās par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un ir jāizmanto paraugu praksē. Domnā Begina. Paldies, Bekins kundz, vienu minūti. Paldies, intelektuālo tiesību aizsardzība ir ļoti svarīgs jautājums, bet tikpat būtiski ir zināt tieši, ko, nu, par kādu intelektuālo īpašumu mēs runājam. Šis ziņojums ir daļai pieņemams, bet ir uh, Tas arī izraisa bāžas ideja, ka ir nepieciešams uzspiest mūsu standartus trešajām valstīm intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzības jomā. Varbūt ir pareizi, bet ja mēs daram tā, tad tas varbūt atvērs durvis Eiropas Savienības uzņēmumiem izvēlēties ārpakalpojums un ražot tajās valstīs, un līdz ar to mēs krīzes laikos mums nepalīdzam. Uh, jautājums par eh, intelektuālā īpašuma tiesībām un internetu arī ir mm, strīdīgs. Es eh, nevēlos eh, pirātismu popularizēt, bet tajā pašā laikā ir jādomā par daudziem gadījumiem, kad šīs problēmas ir grūti risināt. Es gribētu redzēt stingrāku nostāju attiecībā uz eh, zināmiem medikamentiem, intelektuālā īpašuma kļūt par tādu kā vairogais, kur lielās kompānijas varētu slēpties un aizsargāt savas intereses. Es domāju, ka šī rezolūcija līdz ar to ir palaidus garām iespēju kaut ko darīt šajā lietas um, labā. Komisārs Žurās kundze. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es gribētu pateikties referentei Moskas kundzei un uh, Inta komitejai par šī ziņojuma sagatavošanu. Ziņojumā tiek uzsverts, cik svarīgi ir aizsargāt un īstenot intelektuālo īpašumu tiesības visā pasaulē, lai aizsargātu visi interesētās pustajā. Ir arī uzsvērt nepieciešamība Eiropas komisijai ne tikai turpināt, bet arī iet vēl tālāk nekā to parāds pašreizējie pūliņi šajā jomā. Komisija ir viensprāts ar šo viedokli. Komisija atzirīgi vērtē to, ka Eiropas parlaments atbalstā stratēģiju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu trešajās valstīs, kā mērķis ir panākt līdzsvars starp dažādām interesēm. Ir taisnība, ka debatas par godīga eh, līdzsvara panākšanu starp um, gala lietotājiem un um, operatoriem ir ļoti būtiski, tas mūs visus interesē. Mūs, mēs visi esam ieinteresēti, lai intelektuālā īpašuma tiesības, tiesība pārkāpuma tiktu, pār, tiktu apkaroti, jo gal galā tādējādi iet zudībā darba vietas un tiek radīti liela zaudējuma. Eiropas komisija uzskata, ka šī problēma tiešām ir jārisina. Ir tik tiešām šajā ziņojumā ir izteikts vairākas lietas, ar kurām komisija bija pilnībā vienas prāts, piemēram, nepieciešamība iesaistīt eh, iedrasētās puses debatēs par intelektuālā īpašuma tiesībām. Tāpat ir nepieciešams stiprināt patērētāju zināšanas par eh, pārkāpumu sēkām, un tāpat ir arī jāuzlabo konsekvences starp, starp, eh, starp intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, aizsardzību un citām politikām. Ir arī ļoti būtiski. Uh, norādīt, ka saiknes starp um, intelektuālā īpašuma tiesībām un uh, tādām zālēm, ko viss varētu atļauties, ir ļoti būtiska. Un, uh, Ļoti bieži šī saikne tiek pazaudēta. Turklāt mums arī ir jāraugās, lai pienācīgi uzmanīgi tiktu pievērsta intelektuālā īpašuma tiesībām mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumos. Mēs arī piekrītam referentē, ka uh, labāka un uh, pienācīgi harmonizētas uh, starp intelektuālā īpašuma tiesības un Eiropas Savienības politika šajā jomā varētu palīdzēt uzlabot aizsardzības standartus un intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu visā pasaulē. Tāpat ir jādomā par to, kā tālāk palīdzēt uh, trešajām valstīm un jauntīstības valstīm, lai izveidot intelektuālā īpašuma tiesību sistēmas. Un komisija vajadzētu ļoti uh, ņemt vērā ziņojumā izteiktās rekomendācijas, īstenojot stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešajās valstīs. Mēs ar ļoti lielu prieku gaidām turpmāko sadarbību ar parlamentu un ieinteresētajām pusēm īstenojot šos centienus. Uh, Es arī visus jūs komentārus, kas tiks izteikt šodien, nodošu savai kolēģei Cecīlijai Malstromai, kas ir komisāra, kas ir atbildīga par šo failu. Paldies priekšsēdētāji, paldies godātie deputāti. Paldies komisārs kundzei. Šīs debats ir noslēgušās. Balsā